The President! Colleagues, if you <clears throat> would like to... Dargie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas, lai mēs varētu sākt balsošanas procedūru. First of all, I have Vispirms man ir paziņojums, kas attiecas uz rakstisko deklarāciju numur 22, ko iesniedzis Gājs Mičels, Nāčs Dīva, Marijāna Hārkina, Pīters Skiners, Angelika Vertman par epilepsiju. To ir pārakst parakstījuši lielākā daļa parlamenta deputātu un atbilstoši 123. kārtības uh, eh, ruļpunktam. Tas tiks uh, publicēts eh, šīs dienas sēdes pieņemtojos tekstos un uh, teksts tiks publicēts arī sēdes protokolā. Un tagad es gribētu dot vārdu Vertmans kundzei. European... E, e, e, Eiropas epilepsijas darba grupas da, vārdā un Hārkins Skinner un citu vārdā es gribētu pateikties tiem, kas pateicās mūsu rakstisko deklarāciju numur 22 epilepsijas jautājumu. Mēs esam saņēmuši 440 pāraksts. Es sagaidu, ka komisija šo iniciatīvu virzīs un palīdzēs vairāk nekā 600 tūkstoši cilvēkiem Eiropā. Paldies arī administrācijai Fesker un Nučī e, kungiem par e, atbalstu. Paldies, priekšsēdus kundze. Paldies un apsveic visus teksta autors. Un tagad, acīm redzot, Šimānska kungs gribētu e, izteikties. Lūdzu. Paldies, dāmas un kungi. Šodien gaitiņos ir tāda īpaša, īpaša viesis. Jakoviets, kurš pie mums ieradies